esat pieņēmuši uzaicinājumu runāt ar mums par Parīzes klimata konferences iznākumu. Es sveicu jūs šeit, Eiropas parlamenta dāmas un kungi, pagājušā gada 12. decembrī Parīzē. Tika spērts vēsturisks solis un uh, visas pasaules valstis apņēmās iestāties cīņā pret klimata pārmaiņām. 195 valstis eh, vienojās par vērienīgiem klimata mērķiem, un eh, tas ir eh, milzīgs panākums, tāpēc es izmantošu iespēju šeit un arī Eiropas parlamenta vārdā pateikties visiem tiem, kuri daudzus gadus strādāja pie šīs Parīzes konferences panākumiem. Gribētu pateikties komisāram Kanjētem, kas uh, Tāpat arī Luksemburgas prezidentūrai, visai Eiropas Savienības sarunvedēju komandai, Bet neapšaubām jūs, Fabijus kungs, kā konferences priekšsēdētājs, esat atbildīgs par lielu daļu šīs konferences pasā, panākumu ar lielu uh, diplomātisko talantu. Tie tika panākti uh, un jūs parādījāt, ka Eiropas uh, Savienībai ir iespējama vadoša loma Eiropas uh, un pasaules klimata aizsardzībā, un ka Eiropas Savienība ir gatava šo lomu uzņemties, un tagad valstīm ir pienākums izpildīt savus solījumus. Un es ceru, ka visiem šeit eh, ir skaidrs, ka mums ir jātur savi solījumi attiecībā pret attīstības valstīm. Parīzes panākumi rāda, ka tad, ja mēs esam vienoti, mēs varam panākt daudz, tāpēc mums ir ļoti liels gods, ministra kungs, ka jūs šodien varējāt būt mūsu vidū, godātais Lorāna Fabijus, un tagad vārds jums. Godātais Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs, Kaņētes kungs Dāmas un kungi parlamenta locekļi, dārgie draugi, es sākumā vēlētos sirsnīgi pateikties priekšsādātājam Šulcam par to, ka viņš man uzaicināja kā COP21 vadītājiem iepazīstināt ar lielajiem vilcieniem uh, COP21 vienošanā, kas tika pieņems 12. decembrī, un tāpat arī runāt par turpmākajiem soļiem. 2015. gads bija sarežģīts uh, gads visur pasaulē, un jo īpaši Eiropā, un šajā kontekstā Parīzē Parīzes klimata konference um, bija cerība avots. Un pateicoties šai konferencei varēja mm, ko, kopā sanākt uh, nāciju pārstāvji un tā parādīja to, ka diplomātija un daudzpusīga pieeja varēja nonākt pie svarīgiem rezultātiem. Un uh, pagājušā gada oktobrī man bija iespēja uzstāties vides un ārlietu komitejās un iepazīstināt par to, kādi būtu kritēriji, lai novērtētu vienošanos kā izdevušos. Tolaik mēs nezinājām, kāda tā būs. Un bija 28 panti šajā Parīzes vienošanā un 140 punkti ir lēmumā ietverti, kas uh, papildina šo vienošanos. Šie kriteriji ir tikuši izpildīti. Mēs esam panākuši universālu vienošanos, kas balstās uz 187 valstu ieguldījumu, un šī vienošanās ir ļoti ambicioza, kas paredz ierobežot temperatūras pieaugumu divu grādu apjomā, bet ambiciozais mērķis ir 1,5, 1,5 grādi, un tāpat arī samazināt oglekļa emisijas, un tas ir Te ir paredzēts arī veikt pārskatīšanu reiz piecos gados, un 20, 2023. gadā būs nākamā nākamais pasākums, bet 2018. gadā jau varēs izvērtēt rezultātus un pārredzēt apņemšanās palielināšanu. Runājot par to uzraudzību, lai ir noteikts arī cauradzamības mehānisms, kur tiek ņemtas katras valsts spējas. Vienošanās ir juridiski saistoša cik nu, tā, tā varēja būt, ņemot vērā dažādu valstu ierobežojumus, un nu, kopumā vienošanās tiek atzīta par taisnīgu, un tur ir arī div, diferenciācijas jēdziens, kas ir dažādās tēmās, paredzēts arī solidaritātes princips no bagātajām uz nab nabadzīgākām valstīm. Un um, ir 100 miljārdu eiro uh, apņemšanās palīdzēt eh, neaizsargātajām valstīm un tāpat arī skaitlisks mērķis līdz 2021. gadam. Nu, lūk, tie ir tie galvenie vilcieni un tie rezultāti, kuros daudzi nemaz neticēja, un te uh, liels ieguldījums ir tieši eh, šai uh, konferencei un ambīciju līmenim, kas ir paredzēts vienošanā, jo īpaši es vēlētos paust gandarījumu par apņemšanos, kas bija par ņokunga ziņojumā, kas, kura mm, virsraksts ir virzību uz jaunu vienošanos. Eh, COP21, ko jūs eh, decembrī pieņēmāt pirms eh, konferences, un es arī ar gandarījumu uh, Uh, vērtēju komisāra Keņietes apņemšanos, un mēs tiešām pavadījām negulētas naktis kopā, un tāpat arī liels paldies Luksemburgas prezidentūrai Karolai Dīzburgai, ministras kundzei, kura mums ļoti daudz uh, palīdzēja, un, protams, ikvienam no jums, ikvienai valsties vēlos teikt uh, paldies, kas ļāva nonākt pie šiem panākumiem. Uh, COP21 ļāva piesaistīt klimata jautājumam pirmo reizi tādā dimensijā lielu skaitu nevalstisko pārstāvju un patiešām vairāk kā mm, 500 mm, pilsētu, investoru, NVO no 180 valstīm uh, um, apņēmās uh, solījumus. Tā tad ir gan šīs valsts dimensija, gan nevalstiskā dimensija, vairāk ambiciozi uh, projekti, um, kuriem vajadzētu īstenoties līdz 2020. gadam, tika paredzēti. Un kopumā es domāju, ka ir šī mainīgā dis, uh, dinamika, uh, kas vērsta uz mazāku ogļa emisiju skaitu. Manuprāt, tā ir uh, neatgriezeniska Un es mm, domāju, ka šoreiz patiešām varam lietot uh, vārdu vēsturisks attiecībā uz šo konferenci un vienošanos, un var teikt, ka būs, uh, varēs runāt par pirms Parīzes uh, konferenci uh, un uh, laiku pirms tam un pēc uh, Parīzes situāciju. Bet mums ir jāpiemēro šī vienošanās. 2015. gads bija laiks, kad notika pārums un pieņemt lēmumi, un 2016. gadam ir jābūt tam, ko es vēlētos saukt mm, četru mm, P mm, gadu. Pirmais P ir process, kad notiek ratifikācija un parakstīšana. 22. aprīlī Ņujorkā ANO tiks uh, at atvērts um, vienošanās pārakstīšana. Nu, vismaz 150 valstis, kas um, sastāv 55% no emisijām, ir ratificējušas šo vienošanos, lai tā stātos spēkā. Un, protams, ir um, jāpanāk, lai uh, pēc iespējas lielāks skaits Eiropas un pasaules vadītāju piedalītos Ņujorkā. Un, um, Ir jāturpina, manuprāt, jā, eh, rādīt piemēru, parakstot šo vienošanos 22. aprīlī un jāveic arī ratificēšana pēc iespējas ātrāk. Otrais P ir precizējumi, kas saistās gan ar Parīzes vienošanos, gan ar eh, lēmumu, kas ir pievienot šai vienošanā. Decembrī tika noteikti principi un. Mm, galvenie aspekti. Un tagad ir jākonkretizē mm, vārdi darbos. Un Bonnā mājā būs pirmā grupas sanāksme, kas nodarbosies ar vienošanās īstenošanu. Un tur mums ir jānonāk pie kopīgas definīcijas par klimata finansēšanu. Mums jānosaka arī nosacījumi tam, kas saistās ar piecgades pārskatīšanas projektu. Un tāpat arī jānosaka cauradzamības nosacījumi. Trešais P ir e, pirms 2015 periods un atgādināšu, ka 2020. gadā ir paredzēts vienošanās piemērošana, ir jāveic arī priekšpasākumi, un te, ir runā, te var runāt par Limas Parīzes uh, Mm, projektu, kas saistās gan ar mm, valdību, gan nevalstisko partneru iesaisti. Un te ir runa par eh, Pasaules solāro asociāciju, ko aizsāka Indijas premjerministrs Modikungs. Un mm, tur ir mm, tropu valstis iesaistīts tāpat. Es eh, domāju arī privāto un mm, publisko partnerību iesaisti, ko, eh, kurā iesaistīts prezidents Obama, lai attīstītu um, tā saucamās tīrās eh, tehnoloģijas. Tāpat vajadzētu vispārināt agrīnās brīdināšanas sistēmas, krūza sistēmu mm, un arī uh, Mm, sistēmas, lai palīdzētu eh, neaizsargātajām valstīm, ko mm, izvirzīja Vācija. Un tāpat arī ir jāaizsargā tropiskie meži. Un tāpat ir šie finanšu apņemšanās, lai mm, palīdzētu Āfrikas valstīm. Visos šajos konkrētajos projektos un daudzos citos eh, lieli progresi būtu gaidāmi šī gada uh, laikā, un nākamais P ir 2016. gada beigās paredzētais nākamais COP pasākums, un mēs ceram, ka tāpat kā pērūieši palīdzēja mums šoreiz sagatavot šo konferenci, ka arī tagad izdosies šis kopdarbs Marakešā, Marokā Mm, ka mm, būs piesaistīti daudzi atbildīgie mm, pārstāvi un ka būs tādi paši panākumi kā Parīze. Vēl bez šiem četriem P mums ir jāvirzās uz priekšu arī citos svarīgos sektoros, ko neaptver Parīzes vienošanās un uh, par ko ir jāpie, jāpanāk vienošanās. Es domāju gaisa, jūras, transportu un uh, principiālu vienošanos, kas uh, bija saskaņā ar Monreāls protokolu uh, sagatavot grozījumu mm, par gāzēm, kas uh, rada mm, siltumnīca efekta gāzes, un tur vajag ātru vienošanos. Neviena no pārunām, kuras pieminēju, uh, nebūs vienkāršas, bet uh, pateicoties Parīzes panākumiem un nepieciešamībai ātri rīkoties, ļaus mums nonākt pie panākumiem arī citās svarīgās jomās. Godātie parlamenta locekļi, ņemot vērā cerīgo gaisotni, kādu radīja Parīzes uh, konference, es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās savu iesaisti, lai aizsargātu mūsu planētu. Un vairākas iniciatīvas šajā saistībā ir svarīgas. Pirmā no tā būtu ratificēt uh, Dohas grozījumu no ES puses, kas saistās ar otro saistību periodu Kyoto protokolā. Dažas valstis nav uh, pildījušas eh, šo jautājumu. Otra lieta ir, lai Eiropas Savienība īstenotu 2030. gada saistības, lai veiktu mīstināšanas pasākums. Vairākas pārunas mūs sagaida, jo īpaši ETS un oglekļa jautājums un arī uh, konstrukcijas mm, un lauksaimniecības sektori uh, lai tie tiktu iesaistīti. Ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments virzītos uz priekšu savā lēmumu eh, pieņemšanas eh, jomā, jo īpaši eh, veicot pirmo lasījumu ETS pārskatīšanā. Un tāpat ir jāveic enerģētikas jomas pārejas periods, liekot akcentu uz to, ka var tikt radītas jaunas darba vietas, jo ekoloģiskā pāreja nav tikai saistības, bet tā ir arī liela iespēja. Vairākas priekšlikumi no komisijas puses būs 2016. gadā, jo īpaši, lai stiprinātu e, mūsu saistības, lai attīstītu atjaunojamos resursus un palielinātu enerģētisko efektivitāti. Un es varu teikt, ka paļaujos uz parlamentu, lai pastiprinātu mūsu darbību. Tāpat arī paļaujos uz atbalstu, lai arī mūsu dienvidu e, partneri aktīvāk iesaistītos un varētu arī paplašināt atbalstu šīm valstīm finansiāli, tehnoloģiski un ekspertīzi ziņā. Kopumā priekšsādātāji dāmas un kungi, kā Parīzes konference ir neapšaubāms panākums cīņā pret eh, klimata pārmaiņām, kaut arī tas, protams, nav vēl mm, galīgais pasākums un ir jāturpina darbs un mums būs eh, ļoti svarīga atbildības joma un Eiropas parlamentam būs īpaša loma turpmāk. Uh, šajā jomā. Un e, visbeidzot noslēgumā priekšsēdētāji vēlos uzsvērt punktu, kas netiek pietiekami uzsvērts, bet kas ir ļoti svarīgs. Parīzes vienošanās neatiec tikai uz klimatu šaurā nozīme. Tā attiecas uz vidi, uz bioloģisko daudzveidību, uz pārtikas drošību, uz uh, sabiedrības veselību, bet es eh, lieku akcentu arī uz drošību un mieru. Pievērsīsim te uzmanību. Tas, ka nav pietiekami daudz ūdens un eh, ka eh, klimata pārmaiņu rezultātā ir pārāk karsts klimats, klimata pārmaiņas, kas nav kontrolējamas, beigu beigās var novest pie vispārējiem konfliktiem. Jūs, eh, mēs vēlējāmies virzīt šo mm, pasauli un tendenci vairāk uz mazāk oglekļa izmantošanas, un tas beig beigās novad arī pie lielāka miera mūsu turpmākajām paaudzēm, lai nebūtu bīstama pasauli. Un tas ir ieguldījums starptautiskās drošības jomā, kas ir ļoti svarīgs Parīzes vienošanās elements, kurā Eiropa ir. Um, ieņēmusi savu lomu un turpinās to darīt. Paldies! Paldies, ministra kungs. Tagad politisko grupu vārdā vārds no Tautas partijas grupas Līzes kungam. Pateicos priekšsēdētāji, godātie kolēģi, arī es gribētu vispirms eh, pateikties eh, Lorāna Fabie kungam, Francijas eh, ārlietu ministram. Jūsu paveiktais bija viens no būtiskākajiem punktiem, kas bija pamatā Parīzes sanāksmes veiksmīgam iznākumam. To jūs patiešām labi paveicāt un ieguldījāt ļoti daudz savas enerģijas un politiskās ietekmes. Un es vēlos pateikties arī par to, ka jūs eh, personīgi, arī jums prezpriekšsarātāja kungs un arī Kanjētes kungam, komisāram, Un uh, arī mans kolēģis uh, Bas Ekauts jau decembrī izteicās par Kaņietas kunga darbu. Es domāju, ka komisārs ir paveicis labu darbu un uh, jo īpaši pirms Parīzes uh, samita un arī pēc tā viņa paveiktais bija patiešām lielisks. Un es vēlos teikt, ka šī vienošanās ir svarīga ne tikai klimata aizsardzībai, tā ir svarīga zīme šajā nemierīgajā laikā, šajā grūtajā la gadā 2016. pasaulē valda nemiers, un uh, mums ir izdevies, jums ir izdevies uh, īstenot šo vienošanos par punktiem, kas eh, varētu pasauli ievest karā. Vairāk nekā 190 valstis ir eh, vienojušās par to, kā samazinās siltumnīca efekta gāzes, kā tieksies uz neutralitāti CO2 izmantošanā un tā tālāk. Mm, mani mazliet skeptiski dara šis 1,5 grādu mērķis, jo godīgi sakot, Parīzes vienošanās laikā bija dažas valstis, kas teica, ka varbūt vajadzētu tiekties uz diviem grādiem, un uh, varbūt, ka būtu vērts apsvērt to, un tāpat runājot par avio satiksmi, arī tur vēl ir palicis daudz darāmā. Eiropa, vismaz Eiropas parlaments būtu gribējis. Uh, uh, lai eh, būtu eh, skaidrāk iesaistītas organizācijas, civila aviācijas organizācija un citas. Un es gribētu jūs personīgi lūgt. Arī ja, strādāt ar jūsu valdību. Uh, Eiropā valda uh, noteikts uh, tiesiskais regulējums, un ja starptautiskās organizācijas, piemēram, uh, tās, kas strādā aviācijas jomā, nevar panākt atbilstošu CO2 samazinājumu, tad šeit ir jāiestājas mūsu regulējumam, un mums ir jābūt uzticamiem šajā darbā. Šodien no rīta mēs jau runājām par tērauda industriju, kur ir diezgan ambiciozi mērķi. Es domāju, ka ir nepieciešama ambicioza un godīga īstenošana, lai citas jomas netiktu negodīgi noslogotas. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina kopīgi strādāt, un mūsu priekšā vēl ir smags darbs. Paldies! Pateicos Līzes kungam! Un tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā tagad deputāte Van Bremta. Monsieur Fabius, euh, bienvenue ici. Esiet sveicināts, Fabijos kungs, un liels paldies jums. Es jūs sveicu parlamentā. Es sveicu jūs franču valodā, un tagad es pārēju uz angļu valodu, un es gribētu pateikties visu, visas grupas vārdā par lielisko darbu, gatavojot šo sanāksmi. Uh, Tas, kā jūs sagatavojāt eh, šo sanāksmi, arī kā jūs vadījāt tās gaitu un arī rezultāts ir izcili. Un paldies arī jums, komisāra kungs. Arī komisijai bija svarīga loma. Jums izdevās uzturēt ambīciju latiņu augstu. Jūs arī veidojāt tiltu saiknes ar dažādām koalīcijām, un jūs arī atbalstījāt Francijas mm, prezidentūru, kas vadīja šo sanāksmi. Varbūt eh, abām pusēm sastrādājoties, arī rezultāts ir ļoti labs. Pirmo reizi Parīzē gandrīz visas valstis no visas pasaules, ieskaitot jaunās ekonomikas un jaunatīstības valsts, ir apņēmušās spērt vajadzīgos soļus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņam. Šādā ziņā Parīze, Parīzes vienošanās ir pirmā patiesi universālā vienošanās, un tam ir ļoti liela nozīme nākotnē. Un jūs runājāt par 2015. gadu, kas ir gads ar daudziem šausminošiem notikumiem, problēmām, pro, problēmas tuvējos austrumos, krīze Ukrainā, terorisma krīze. Um, visas šīs problēmas e, dalīja un šķēla Eiropu, bet e, tagad šī vienošanās par klimatu pārmaiņām ir panākt un akceptēt vienoti. Vismaz e, tā mēs to redzam, mēs uzskatām, ka Parīze gaismas pilsēta kļūs arī par cerību pilsētu. Tomēr ne viss ir traktējums kā pilnīgi veiksmīgs. Viens no tādiem piemēram ir aviācijas un kuģniecības nozara. Mēs visi zinām, ka tur ir īpaši ierobežojumi, tomēr emisiju ziņā mēs varam šos divus sektorus pielīdzināt tiem ziņām, kas nāk no Vācijas un Dienvidkorejas. Ko Un nākamgad tas vēl pieaugs par 270%, un jāatzīst, ka mums neizdevās panākt šo nozari iekļaušanu nolīgumā. Tāpēc man ir jautājums gan jums, gan komisāram, ko tad mēs darīsim, kā mēs nākamajos gados rīkosimies, lai šīs divas ļoti svarīgās nozars kļūst par um, daļu no īstenošanas pasākumiem nākotnē. Es nepiekrītu kolēģim no tautas partijas, kas runā par diviem un pusotru procentu. Es uh, tomēr uzskatu, ka mēs varētu panākt jauno mērķi, bet mēs nevaram atkāpties no mērķa. Mums ir ļoti labs līgums, bet tas ir uz papīra. Ja mēs gribam veiksmīgi strādāt, tas ir jāizteno, un tas nozīmē, šeit es skatos uz komisijas pārstāvi, ka mums ir nepieciešami vēl ambiciozāki mērķi. Uh, Mums bija mērķi 2013. 30. gadam un 2050. gadam. Um, jāsaka, mēs mērķiņā paņēmām to mazāko daļu. IPPC e, ir veikuši savas kalkulācijas 2050. gadā, runāja par 80%. Tagad mums ir jāceļ, jāskatās uz augstāko. Uh, Eh, tātad starpības ciparu var būt pat 90% līdz 2050. gadam. Tas ir tāds jautājums, eh, kur mēs arī gaidām atbildi no vispārējās pasaules, tomēr arī nedrīkstam aizmirst paši par savu atbildību. Un šeit atkal raugos komisijas virzienā, kad mēs redzēsim atkal tālāko notikumu virzību šai ziņā. Un tas ir nepieciešams, tas viss ir nepieciešams, pirms mēs pabeigsim apstiprināt esošo likumdošanu kaut vai šo likumdošanu par emisijām, par ETS. Un visbeidzot, atkal vēršot pie jums, Fabijus kungs, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi jums par jūsu veikumu. Kā jau es teicu, mūs gaida vēl ļoti daudz dažādi darbi, un jūs esat ne tikai COP21 priekšsēdētājs, jūs esat arī ārlietu ministrs kādā ļoti svarīgā dalībvalstī. Un tagad jums ir morāls pienākums visu mūsu priekšā, arī uzņemties atbildību tālāk un es to atbildīgu. Mēs ļoti ceram uz, jūs, uz jums. Paldies, eh, Van Bremtes kundzei. Tagad konservatīvo grupas vārdā vārds Dankana kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji. Rezultāts ir tiešām pārsteidzošs, fantastisks un man ir tāda sajūta uzskata, ka um, pēc eh, šīm gāvilēm, eh, kad tika atzīmēts veiksmīgs iznākums, cilvēki arī pamodās domādam, kas tad ir panākts. Um, jo patiesībā daži šie līgumi ir diezgan dīvaini, diezgan tādi ne, ne, īpatnēji pagriezieni arī Twitterā, kas izskanēja tādi nesaprotami un dīvaini. Aiz tā tiek noslēpta tā būtiskā ziņa, ka 1,5 grādi ambiciozes mērķis. Kolēģis runāja pirms manī, viens atbalstīja, 1,5%, otrs bija pret, bet um, mēs nedrīkstam zaudēt galveno mērķi izjūtu. Eiropas uh, Savienībā ir tikai 70% iespēja darboties un izpildīt 50 gada mērķi, bet šīs ambīcijas tad jāņem ir vērā un Tas arī savukārt nozīmē pilnīgu dekarbonizāciju, un tas viss būs ļoti grūti, milzīgi izaicinājumi, lai mēs panāktu mērķus, kas ir noteikti Parīzē. Bet paldies, tas bija fantastisks sasniegums. Paldies Dankana kungam. Tagad liberāļu frakcijas vārdā uh, Gerbrandī kungs. Paldies priekšsēdētāji, un es arī gribētu uh, iesākumā pateikties Fabijas kungam. Uh, par izcilo lomu Parīzē, vadot sarunas par šo līgumu. Tas tiešām ir vēsturisks dokuments, kas e, ir devis skaidru signālu e, par to, ka pasaule nu, jau neatgriezniski virzās iepratīm ekonomikai ar zēmu oglekļa patēriņu. E, un tā, šī vienošanās ir uz papīra, tomēr mēs nedrīkstam par zemu novērtēt arī vienošanos uz papīra un jārīkojas, lai šī vienošanās arī tiktu materializēta uh, uz vietām. Un uh, runājot par rīcību, gluži kā Līzes kungs, arī es uzskatu, ka mums ir jādarbojas plašāk, jādara vairāk nekā mēs apņēmāmies. Ne tikai zem diviem, procent, diviem grādiem jābūt, bet vajadzētu noteikti nonākt līdz pusotram vai pat vēl mazāk grādiem. Runājot par Eiropas Savienības rīcību. Mums ir dažādas Eiropas Savienības politikas, bet vai tās ir pietiekamas, ņemot vērā Parīzes tekstu? Kā ir ar oglekļa noplūdēm? E, šī te ideja tiek balstīta uz pieņemumu, ka vispārējā pasaule nedara to pašu, ko mēs, un tagad tas viss mainīsies. Un ko tad mēs darīsim e, sakarā ar šo oglekļa noplūdu? Un kā ir ar, ar 30. un 50. gada mērķiem, ņemot vērā 1,5 grādu mērķi, es tiešām gaidu, ko atbildēs Fabijus kungs, vai tiešām jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vēl aktivizēt un pavairot savus eh, centienus. Un visbeidzot, eh, es eh, domāju par konkurentspēju. Um, vai šī te zemā oglīka ekonomika būs um, konkurētspējīgāk. Jā, tā tas būs. Tas būs konkurētspējīgāk nekā ar augstu oglekli. Un tagad uh, mums bija arī tāds vēstures mērķis Amsterdams biržā, tur kāds uzņēmums, uh, Unilever kompānija, kas ir vadošā ilgspējas ziņā, uh, pirmo reizi savā vēsturē mm, tiek kotēta kā vērtīgāka, salīdzinot ar Royal Dutch Shell, kas ir arī ļoti izcils uzņēmums. Tātad tas ir ļoti vēsturisks brīdis, tā nav nejaušība Un runājot par konkrētu spēju, esmu nedaudz nobežījies, Fabijas kungs, jo Eiropa atpaliek investīciju ziņā tīrajās tehnoloģijās, un tāpēc uzdod jums jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka, lai nosargātu Eiropas konkurētspēju, vai mums nevajadzētu pastiprināt mūsu pasākums virzīties aktīvāk iepratījuma zemoglīga ekonomikai Eiropā? Paldies Gerbrandī kungam. Tagad kreiso grupas vārdā uh, vārds uh, Minēras kundzei. Ministra Fabius. Ministra kungs, paldies. Paldies, Fabius kungs, par to, ka atbraucāt uz Strasbūru. Es arī uzskatu, ka Parīzes eh, rezultāti ir lieliski. Es agrāk nevarēju jums pateikties, tagad saku savu paldies. Un mm, grūtības mēs risināsim tagad, bet eh, neiespējamo vēlāk. Tā kā grūtības ir garām, tagad eh, neiespējamais. Un mm, tiešām darāmā ļoti daudz Eiropai ir jābūt ambiciozākai. Tiešām ir jāatsakās no fosilā kurināmā, vairāk ir alternatīvi, ilgspējīgie resursi jāizmanto. Mums ir jāstrādā labāk mūsu energoresursu ziņā, atkal jāizskata mājokļu jautājums zemā oglekļa cena ir mm, dot ļoti labu iespēju tikt vaļā no subsīdijām fosīliem kurināmajiem. Mēs to visu atbalstam. Bet no Nīderlandes prezidentūras mēs īpaši daudz ko nesagaidīsim. Es pagājušajā nedēļā runāju ar valsts sekretāri par plāniem pēc Parīzes. Un šorīt no rīta mēs runājām ar premjerministru. Un es neprotestēju pret tehnoloģisko progresu, tomēr mums ir nepieciešama tāda līdervadība Eiropas līmenī, lai mēs varētu tiešām panākt ilgspējīgus rezultātus. Kop būs jūsu vadībā līdz gada beigām, kur tālāk vadību pārņems Marakeša, Marakeša sanāksme. Un 2015. gadā mēs um, esam veduši sarunas, ir rezultāts, un 2016. gads ir jau rīcības un īstenošanas gads. Mums ir jāturpina darbs un es ļoti ceru, ka Eiropa un Nīderlandes prezidentūra turpinās izvērst ambiciozu programmu šai ziņā. Paldies, Minērs kundzei. Tagad zaļo frakcijas vārdā vārds Žadokungam. Priekšsādātāji, eh, ministra kungs, komisāra kungs, paldies, ka esat šeit. Principā jums vajadzēja būt eh, šeit eh, uzaicinātam mm, balsošanas laikā, jo tad ir kuplāks apmeklētāju skaits, jo es domāju, ka šīm debatēm būtu jānotiek pēc iespējas plašākā kolēģu uh, lokā. Un es vēlētos uh, jūs un jūsu darbiniekus apsveikt ar uh, lielisku paveikto darbu Parīzē. Un es ceru, ka jūs turpmākai kop vadībai varēsiet nodot darba kvalitāti un veidu, kā strādājāt, jo es domāju, ka jūs atradāt jaunu veidu, kā būt kopa vadītājiem. Un bieži tiek teikts, ka jūs bijāt bijāt sākumā svārstīgs, kad eh, no Francijas puses mm, tik izteikti minējumi par savas kandidatūras izvair, izvirzīšanu, bet es uh, domāju, ka tagad var atbalvot, ka tas bija viens no jūsu karjeras spilgtākajiem brīžiem. Un uh, šis uh, mērķis 1,5 grādi mm, liek mums atteikties no fosīlā kurināmā, un tas ir tāds jautājums, e, kas liks mums raudzīties uz praktiskajiem aspektiem un mm, principā te ir arī apburtie loki, jo bija sākumā šie trīs grādi, kas ir šī apņemšanās realitāte no dalību valstu puses līdz 1,5 grādiem, bet lai ir šis mm, ar apburtais pozitīvais loks, tad visiem tajā ir jāiesaistās, un mēs redzam, cik ļoti atjauninamie enerģijas resursi kļūst arvien konkurētspējīgi nekā nafta, gāze, kodolenerģija un nu, drīz arī ogles. Bet tajā pašā laikā, kad mēs paraugāmies uz pēdējiem skaitļiem investīciju jomā, tieši kā tiek investīts atjaunojumās eh, enerģijās, visur ir redzams progress šajā jomā, izņemot Eiropā. Uh, Un uh, Francija arī investīcijas šajā jomā tika samazināts par pusi 2015. gadā. Tieši tad, kad notiek attīstība šajā jomā visur citur, un tad, kad mēs klausījāmies debates šorīt un tika prezentēta prezidentūras programma, viens vienīgs teikums bija veltīts klimatam. Uh, Un eh, te nu varat redzēt, kāda ir atmosfēra un konteksts eh, padomē šajā jomā, un es domāju, ka šī sasaiste starp eh, valstīm, uzņēmumiem, pašvaldībām, NVO, ka beigu beigās šī sadarbība, mijiedarbība neizveido, neizveidosies, un jums ir milz atbildība, ministra kungs, un arī komisāram ir milzu atbildība mainīt šo atmosfēru, kāda ir padomē, ir padomes mm, uzdevums arī iesaistīties un panākt šo 1,5 grādu mērķi mm, 2030. gadā. Un ir jāmaina šis tirgus, ir jāmaina mērķi attiecībā uz atjaunojamajām enerģijām, un tāpat jātaupa enerģija. Un kamēr tas nemainīsies, tik līdz, mm, tikmēr arī politika nemainīsies. Un pēdējā lieta Fabjusa kungs. Mēs redzam to, ka ir arvien mazākas investīcijas. Vai Francija varētu organizēt lielu starptautisku konferenci, piesaistot bankas, investorus un citus partnerus saistībā ar to, ka ir arvien mazākas investīcijas, domājot par Marakešas konferenci un uzņemieties šo iniciatīvu no Francijas puses? Tagad EFD frakcijas vārdā Afrontes kungs. <clears throat> E Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos, ministra kungs, par to, ka pievienojāties mums šeit, un arī pateicos jums par darbu, ko paveicāt Parīzē un ko mēs visi augstu vērtējām. Vienošanās ir kompromiss, eh, ņemot vērā to, ka pie sarunu galda bija 195 valstis, taču pavisam noteikti šajā kompromisā ir pozitīvi aspekti. Ir arī daži mīnusi, par kuriem ir vērts runāt. Mēs jau pieminējām eh, zemāku oglekļa līmeni ekonomikā, tāpat mums ir jāaptur emisijas ir jāatrod eh, līdzsvars starp antropogēnajām emisijām un dabīgajiem līmeņiem. Es domāju, ka mēs esam sev radījuši tādu kā attaisnojumu, un mums nevajadzētu paļauties uz saviem argumentiem. Uh, Šobrīd mūsu rīcībā ir eksperimentālas un dārgas tehnoloģijas, par kur iedarbīgumu ilgtermiņā mēs neesam droši, un mēs gribam zināt, kādas ir reālās šo CO2 samazinošo tehnoloģiju kapacitātes. Šobrīd Mums vēl nav garantija par pienācīgām investīcijām jaunajās tehnoloģijās. Mēs esam pieredzējuši krāpniecības, finanšu spekulācijas attiecībā uz šīm tehnoloģijām, un arī to mums vajadzētu ņemt vērā. Eiropas Savienība ir strādājusi arī pie citām politikas stratēģijām, piemēram, attiecībā uz ETS un atjaunīgajiem energoresursiem. Uh, Arī tur ir jāiegulda turpmāks darbs, jo pretējā gadījumā mēs rīkosimies pārāk lēni. Jā, mums ir 20. gada mērķi, taču mums ir jānodrošina tas, ka darbā tiek iekļaut arī mūsu iedzīvotāji, vietējās pārvaldes struktūras visi. Paldies, Afronte kungs, tagad DNF frakcijas vārdā Štūgerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā Vācijā plašsaziņas līdzekļi sekoja līdzi uh, valdošās elites teiktajam, un visi tam sekoja līdzi, bet daudz kas tika rakstīts arī par klīmatu, par šo apakalipses scenāriju un šķiet, ka ir grūti šīs abas svarīgās lietas uh, likt uh, uz viena sarunu galda. Bieži vien uh, diskursā par bēgļiem tiek uh, lietoti manipulatīvi izteikumi. Jāteic, ka situācija bieži vien uh, ir pavisam atšķirīga nekā mums šķiet, un ir jārunā par tā dēvētajiem klimata bēgļiem. Ja mēs paraugāmies uz ķelni un citām pilsētām, tad mēs redzam, ka ir ievērojami krities eh, entuziasms eh, domāt par šiem jautājumiem. Tagad eh, neatkarīgais deputāts az európai parlament december fifteen. paldies saka balco kungs. 15. decembrī Eiropas parlamentā bija detalizētas sarunas par Parīzes uh, samita rezultātiem. Kāpēc mums atkal par šo ir jārunā? Šķiet tāpēc, lai parlaments varētu pateikties uh, ministram Fabio kungam. Uh, Eh, ik viens, ik vienam eh, vēlas pateikties, ar to viss ir kārtībā, taču uz pāris jautājumiem vēl nav atbilžu. Proti, kāds tad ir šo doto solījumu īstais svars? Kas notiks, ja apvienot ASV uzvarēs republikāņu kandidātu 16. gadā? Mēs taču zinām, ka republikāņi nav ar mums vienisprātis, cik tālu ir runa par klimata jautājumiem. Kas notiks tad? Klimata prot Kyoto protokols vēl nav ticis ratificēts. Tālāk, ja Eiropas Savienība klimata jautājumos atbalstīs attīstības valstis, vai tas nozīmēs, ka Ungārija kā Eiropas Savienības dalība valsts atbalstīs Ķīnu, kas ir otrā lielākā pasaules ekonomika ar milzīgām rezervēm? Tātad te ir neatbildēti jautājumi. Paldies, godātie kolēģi! par jūsu izteikumiem. Un tagad noslēguma vārdi atkal ministram Fabiusa kungam. Lūdzu, vārds jums. Ah Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs. Godātais priekšsēdētāji dāmas un kungi, liels paldies par izteiktajiem komentāriem un jautājumiem. Paldies tiem, kas uzstājās, paldies, kas to nedarīja. Es uh, grasījos teikt priekšsēdētāji, ka, nu, pēc tam, kad eh, dzirdēju to, ko dzirdēju, esmu gatavs ierasties katru dienu, jo nu dienu tādi mm, slavas vārdi jādzird. Bet, nu nopietni runājot, eh, atgriezīšos pie mm, labajiem vārdiem, kādus veltījāt komisāram Kaņetem, tas ir pamatoti, bet attiecībā uz Francijas diplomātijas mm, komplementiem tur ir mm, at sevišķas nianses. Vispirms eh, vairāki no jums pievērsās eh, jautājumiem par uh, 1,5 un 2 grādiem, un visi ir atzinuši to, ka šajā vienošanās tas ir ievērojami, jo mēs varējām gal galā arī nevienoties iepriekšējās konferences, neradīja lieliskas izdošanās paraugu, kā tiek runāts ārlietu ministrijā, bet galvenais risks un apzinātie riski bija, ka mēs vienotos, uh, Mm, bet par tādu minimālu mērķu, un par to vairāk kārtīgi arī tika runāts, un tas tika atgādināts. Bet, nu, protams, viss nav atrisināts. Tomēr nonāk pie vienošanās starp 195 valstīm bez nevienas eh, iebildes par saturu, kas ir ļoti vērienīgs, ambiciozs Tas arī rāda šo panākumu pamatu Parīzes konferencē. Un te arī uh, ir runa par 1,5 un 2 grādiem. Tur bija uh, gāras diskusijas, jo uh, redzēsit, ka attiecībā uz to, vai runa ir par 2 grādiem vai 1,5, redakcija mainās. Nebija viegli jau panākt 2 grādus, un kad es aizstāju priekšsēdā uh, prezidentu Olandu, konferencē nebija viegli nonākt pie šī šiem diviem grādiem, bet ir šī uh, dimensija starptautiskās konferencēs, kas iestājas par daudzpusēju pieeju. Ir arī šīs mazo eh, mm, salu valstis, bet uh, viņi saka, ka divi grādi ir labi, bet ja jūs nerakstīsiet 1,5 grādus, tad beigu beigās jūs. Uh, Mm, eh, implicīti sakāt, ka mēs vairs nepastāvēsim. Tepat nav runa par to, vai mēs mm, labi dzīvosim vai mazāk labi, bet nu, mēs, eh, mums būs eh, mm, tādi neiespējami apstākļi. Un, un tas precizēja lietas. Un šodien, kad saskaita visus ONDC, tad parasti ir uh, runa par mm, trīs grādiem, bet eh, tagad pēc Parīzes konferences un izrietošajiem lēmumiem mēs esam pārgājuši no trīs grādu trajektorijas uz divu grādu un 1,5 grādiem, un tas saistās ar virkni konkrētām lietām un aspektiem, ko jūs uzsvērāt, proti tehnoloģiskām inovācijām un investīcijām. Es no savas puses nebiju pasaules līmenī līmeņa eksperts visos šajos jautājumos, varu to atzīt, bet es esmu ļoti strādīgs un padziļināti izpētīšos jautājumus un esmu absolūti pārliecināts, ka būs tehnoloģiskās pārmaiņas, kas finanšu hierarhiju enerģētikas loma, jomā pilnībā mainīs, un vairāk no jums to arī uzsvēra, ka atsevišķos gadījumos atjaunīgās enerģijas ir krietni vien lētākas, kad saskaita tiešās un netiešās izmaksas un salīdzina tās ar piesārņojušiem enerģijas avotiem, kā oglekli. Tātad Viena lieta ir tāda, ka šī, šeit nav pretrunas, bet gan papildinošais raksturs vienošanai, un te arī ir šie panākumi. Un tad par gaisa transportu un um, jūras satiksmi. Eiropas Savienībām Un arī citur bija vairākas puses, kas vēlējās, lai būtu atsauce uz starptautisko satiksmi, starptautisko transportu. Bet jūs jau zināt, ka e, ir jāievēro konsensa mehānisms un mm, izrādījās, ka bija diezgan spēcīga opozīcija no jaunās attīstības valstīm un golfa līča valstīm. Līdz ar to konsensu panākt nebija iespējams. Bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka. E, Mm, starptautiskās eh, jūras organizācija un citas organizācijas nevarētu pieņemt kādus pasākumus, un COP21 vadītāji un citi labas gribas cilvēki mobilizēsies. Un IKO līdz 2016. gada decembrim ir apņēmušies atrast vienošanos par mm, laika posmu pēc 2021. gada un uh, Nu, mums ir jābūt vadošās lomās šajā jomā un jāmeklē kompromisi. Un runājot par jūras uh, sektoru diskusijas nav tika pavirzījušās uz priekšu, bet Parīzes vienošanā noteiktie mērķi paredz to, ka Starptautiskā jūras organizācijā ir jāsāk sarunas pēc iespējas ātrāk un saistībā ar emisiju samazināšanu un arī e, emisijām pasaules līmenī, bet jums ir absolūta taisnība, jo Mm, te ir liels seg gāzu apjoms, un tāpēc ir jāpieliek būtiski pūliņi šogad šajā jomā. Un vairāk no jums izteicās pilnīgi pareizi par zemo oglekļa dioksīda emisiju līmeni, augstu līmeni un konkurētspēju tajā visā, bet te nav nekādas pretrunas starp to, ka vienā pusē ir um, siltumnīca efekta gāzes un Mm, konkurētspējas un arī šī prasība pret nodarbinātības eh, nodrošināšanas. Protams, vajag eh, papildu pasākumus, uh, un pielāgošanos, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka konkurēt spēja, un īpaši valstīs kā mūsējās un arī eh, pasaules līmenī, ka te ir jābūt sasaistēji ar virzību uz zemu oglekļa līmeni. Un tas arī sasaistās ar eh, šķiet Žado kunga jautājumu ar to, ka mazinās investīcijas. Jā, jūs jau bijāt redzējis, ka bez uh, publiskajām investīcijām, privātajā sektorā arī šobrīd notiek izmaiņas, un mums ir jā veic eh, sava ietekme šajā jomā, un valstīm ir pamazām jāmazina mm, subvencijas fosilā kurināmā jomā, un šo mērķi 2016. gada maijā padome noteica, un Francija iestājās par ambiciozu pozīciju šajā jomā eh, tieši saistībā ar eksporta kredītiem mm, šajās mm, jomā, un izmantosim gadījumu to, tam situācijai, ka naftas cenas šobrīd ir zemas, tik runās par 100 miljardiem, kas mm, mums bagātajām valstīm ir klimata jomā jāpiešķir nabadzīgākām valstīm, bet mm, summas, kas eh, enerģētiskai, eh, fosilējiem enerģijai tiek piešķirts pārsniedz 100 miljardus eiro. Un otrkārt, atbildot uz Žadokunga jautājumiem, ir jāstimulē privātie partneri investēt vai tā, vai rīkoties pretrunā ar šiem mērķiem eh, oglekļa mm, sektorā. Un eh, no Norvēģijas bija tieši mm, eh, norādes uz to, ka vajadzētu pārtraukt investēt šajā jomā, un arī Anglijas bankā bija mm, šīs norādes, ka beigu beigās mēs secināsim, ka šajā oglekļa sektorā būs grūtības neraugoties uz um, masīvām, um, ievērojamām investīcijām. Un runājot par privāto sektoru, mēs varam vērsties pie centrālajām bankām un kredītreitingi iestādēm um, konsekventi ņemt vērā arī klimata risku un padarīt par obligātu oglekļa pēdas publikāciju. Un tas ir lietas, kas nav mūsu varā, bet būtu ļoti liederīgs. Un vēl paralēli tam, ka jāpārtrauc investīcijas oglekļu jomā, ir jāvirzās pretī investīcijām atjaunojamo enerģiju uh, jomā. Un mums jau ir struktūra fondi, uh, Junkera plāns, dažādi instrumenti. Un es domāju, ka tas viss ir jāmobilizē. Eiropa domē ir uh, martā paredzēta un šajā brīdī starka komisija arī mm, sniegs savu ieskatu par Parīzes Lisabonas vienošanās īstenošanu. Tas ir virziens, kurā varam iet. Un visbeidzot, nevēlos mm, pārāk plaši izteikties mm, par eh, šiem komplimentiem un labajiem vārdiem, kādus teicāt mm, saistībā ar. Mm, Kaņētas kunga lomu un Luksemburgas prezidentūras lomu, tā es varu jums pilnīgi pievienoties, bet kas attiec uz Francijas diplomātiju, kaut arī tā ar manu starpniecību tiešām varēja tikai sarkt, klausoties jūsu vārdos. Un, Mūsu e, loma un arī manējā. Ja bija tāda, ka bija jāveicina un diplomātiskā valodā jāpārtulko tādu īpašu planētu stāvokli. 2015. gads bija pats karstākais gads, un tur bija arī sabiedrības do viedoklis, kas to varēja secināt. Un, uh, Un tas tikai padarīja arvien acīm redzamāku faktu, ka vienošanās ir nepieciešama. Un tas arī veicināja to, ka notika tāda apzināšanās un šī mūsu planēta. Un tas bija viens no šī īpašā planētu stāvokļa aspektiem. Un vēl viena eh, pl planēta, par kuru es tā varētu runāt, ir eh, tieši eh, zinātnieku dimensija, jo eh, tika mm, neapstrīdami parādīta šī eh, sakāršanas problēma, jo mm, savulaik puse no sanāksmes tika paredzēta tam, vai tiešām ir klimata pārmaiņas, un otra puse sanāksmes mm, tika veltīta tam, vai tajā vainojams cilvēks. Es nesaku, ka šīs diskusijas ir pilnībā izzudušas, bet nu, lielā vairumā izzudušas, un tas ir pateicoties uh, Mm, zinātniekiem, un tas mums tiešām ir palīdzējis. Un mm, tālākais aspekts ir politiski sociālais aspekts, ja šī planēta, ja runāšu šajās līdzībās par planētu īpašo stāvokli, Ķīna ir pirmais galvenais emisiju ražotājs ekonomisku, sociālu un citu iemeslu mm, viedoklī. Un Arī prezidents Obama ir ļoti mm, aktīvi iesaistījies, nemaz nerunājot par Eiropas Savienību un arī citām valstīm. Un tas ir novedis pie tā, ka ir notikusi virzība ekonomiskajā ziņā, ir reģioni iesaistījušies, NVO iesaistījušās, uh, arī eh, reliģiskās iestādes ir iesaistījušās un šī mm, politiski sociālā mm, planēta, ja tā var teikt, deva arī lielu iespaidu šajā mm, Parīzes eh, konferencē. Un eh, ceturtā planēta, diplomātiskā planēta, un te mūsu uzdevums kopā ar citām uh, valstīm uh, bija veicināt konverģenci un mm, lai tā konkrēti izpaustos vienošanā ar 29 mm, pantiem un 140 eh, punktiem eh, pavadošajā lēmuma dokumentā. Un es te ar nelielu humoru varu teikt, ka es nesaprotu pilnībā, kāpēc bija šie panākumi, bet eh, man. Mm, tas labāk patīk nekā, eh, lai man ir eh, lielisks pamatojums tam, kāpēc ir bijusi neveiksme. Es to ļoti labi saprotu, bet kad es eh, nedaudz paraugos uz darbu, ko esam paveikuši, tas ir tāds kā mm, mākslinieka, tēlnieka darbs. Viņš sākumā paņem bloku, tas bija kā Ķīna, ASV, Eiropa, Indija, un pēc tam vajadzēja šos blokus savietot kopā un piešķirtiem formu Un tad mm, ir arī nepieciešami mazāki bloki, jo, ja nav konsensa, nav vienošanās, un tad vajadzēja eh, tādu formu izveidot, nezaudējot nevienu no gabaliem, nevienu no blokiem un daļiņām, un tas tieši tas, ko mēs darījām ar šo uzticamību un caurredzamību, un visu beigās, un tūlīt jūs jau sitīsiet ar āmuriņu, mm, kas ir tas jau kļuvis par vislavanāko āmuriņu, Bet visai reti ir tā, ka starptautiskā konferencē visi apskaujās, bet tas tiešām nebija paredzēts tā, bet mums bija tāda sajūta, ka ļoti sarežģītā, bīstamā, nedrošā, neskaidrā pasaulē pirmo reizi pateicoties visu kopīgam darbam tiešām bija Eh, panākts kaut kas tāds, kas ne tikai nākamajai, ne, ne tikai šai eh, paudzei, bet arī nākamajai paudzei dzīvot labāk. Un kā jau arī tas tika uzsvērts, eh, šie ir apstākļi, kas katru dienu netiek pieredzēti mm, tīri politiskā ziņā savā dzīvē. Liels paldies jums visiem! Vielen Dank, Herr Paldies, ministra kungs. Diskusija par šo darbu kārtības punktu ir beigusies.